Jautājums eh, sarunu sākšana ar Austrāliju un Jaunzēlandu par brīvās rīniecības nolīgumu. Langa kungs, 5 eh, minūtes. Jā, dankšen, jā, pre... Paldies, priekšsēdētāji. Godātie kolēģi, komisāra kungs. Jaunajā tirzniecības stratēģijā mēs lasījām un arī dzirdējām. Uh, ka pasaules globālās vērtību izveidas ķēdēs ir īpaši liela daļa ir um, Klusa okeāna reģionā. Un uh, tādēļ tieši ņemot uh, vērā um, to, ka ASV noslēgus Klusā okeāna Ehm, vienošanos, Kusokana reģiona vienošanos ar 11 valstīm ir ļoti svarīgi, lai arī mēs arī ehm, sāktu strādāt pie attiecību uzlabošanas ar Austrāliju. Mēs esam izskatījuši iespēju ehm, brīvās tirdzniecības nolīgums slēgt ar Austrāliju un Jaunzēlandu, un ir absolūti skaidrs, ka no vienas puses mums ir ļoti tuvas vērtības ar Austrāliju un Jaunzēlandi, balstāmies uz līdzīgām demokrātiskām struktūrām, uz līdzīgām eh, sabiedrības vērtībām un priekšstatiem, līdz ar to varam atrast daudz kā kopīga. Austrālija tirdzniecības e, attiecību sarakstā ir 21. vietā, Jaunzēlāna 51. vietā, varbūt nav gluži centrālās valstis ekonomiskai apmaiņai ar mums, bet arī nevar teikt, ka tas būtu nenozīmīgas. Protams, ka ir arī sensitīvas jomas, ir tīpaši lauksaimniecība, piena sektors, cukurs, Tur ir eh, arī gaļas sektors, to jūs noteikti zinat. Un arī attiecībā uz aitkopību un aitas gaļas sektoru. Tāpat arī geogrāfiskā marķējuma jautājums tiek atšķirīgi risināts Eiropā un Austrālijā bet mēs esam ceļā uz to, lai izstrādātu globālus noteikumus, kas ir ļoti nepieciešams, ņemot vērā pasaules globalizāciju, un esmu pārliecināts, un komiteja ir pārliecināta, ka vislabāk šos noteikumus ir veidot ar līdzīgi domājošām valstīm, demokrātiski strukturētām valstīm. Un tāpēc es arī esmu pilnībā pārliecināts, ka uh, Tad, kad mēs uh, runāsim ar Austrāliju un Jaunzēlandi, mums ir jābūt ambiciozākiem nekā ASV uh, darīja panākot uh, tra, šo, pacifi, šo klusā okeāna reģiona vienošanos. Mums ir nepieciešama arī analīze attiecībā uz uh, sekām, kas būtu šādam tirdzniecības nolīgumam, un it īpaši jau attiecībā uz Eiropas komisijas kapacitāti. Un komisāra kungs, varbūt arī jums vajadzētu uh, reaģēt uz to, ka šogad uh, ir pirmā reize, kad DigiTrade ģenerāldirektorāta darbinieku skaits ir samazināts. Un ņemot vērā šo situāciju, tīpaši daudzos izaicinājumus uh, brīvās tirzniecības jomā. Es domāju, ka ārējā tirzniecība ir viens no svarīgākajiem aspektiem, un tāpēc vajadzīgs nodrošināt, lai Digitrade ģenerāldirektorāts būtu pienācīgi arī aprīkots un būtu pietiekami daudz personāla. Līdz ar to mēs arī uzdevām šo jautājumu, kas tiks otrajā Eh, februārī papildināts. Jautājums ir, kāpēc sākt sarunas ar šīm valstīm šobrīd, vai kādi riski saistībā ar TTP līgumu šeit ir saskatāmi. Un Āzijas un Klusā okeāna reģionā, ko tas īsti nozīmēs attiecībās ar šīm valstīm un kāds ir laika faktora nozīmīgums. To visu es vēlējos noskaidrot no komisijas. Paldies par uzmanību. Labdien, kolēģi! Tagad vārds uh, komisāram Mimicam. Paldies. Godātie deputāti, godātā prieksēdētājas kundze. Austrālija un Jaunzēlanda ir Eiropas Savienības partneri, ļoti cieši partneri. Mums ir gan kopīgas vērtības, tāpēc e, mūsu attiecību stiprināšana dažādā veidā noteikti ir prioritāte. Tāpēc 15. gadā Eiropas Savienība pabeidza politisko mērķu atrunāšanu gan ar Austrāliju, gan ar Austrāliju Jaunzēlandi, lai stiprinātu mūsu tālāko partnerību, kura balstīsies uz kopīgiem principiem un vērtībām, piemēram, demokrātisku principu atbalstīšana, pamatbrīvība īstenošana, tiesiskums un eh, iestāšanās par pasaules mieru un drošību. Eiropas Savienībai ir ļoti veselīgas tirzniecības attiecības ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Eiropas Savienība ir lielākais ārējais investors, lielākais pakalpojumu piedāvātājs un pircējs Austrālijā. <clears throat> Eiropas Savienība ir Jaunzēlandes lielākais tirzniecības importa partneris, otrais lielākais pakalpojumu un otrais lielākais investīcija partneris. Austrālija un Jaunzēlanda ir pabeigušas e, brīvās tirzniecības nolīgumu slēgšanu ar Koreju, apvienot e, Amerikas Savienotajām valstīm un Ķīnu, un pavisam nesen ar Klusā okeāna valstu savienību. Tas nozīmē, ka Eiropas Savienības e, situācija ir varbūt nedaudz vājāka nekā citām valstīm, piemēram, uh, mašīnas, kuras ir importētas no Eiropas Savienības, e, tām ir jāmaksā importa nodeva. Eiropas Savienība ir lielākais investors Austrālijā un otrs lielākais Jaunzēlandē, un tomēr Ķīnas investoriem ir vieglāk pieejams Austrālijas un Jaunzēlandes tirgus nekā Eiropiešiem. Uh, Eiropas Savienībā ir ļoti, stī, ir ļoti spēcīgas intereses publiskā iepirkuma jomā, un e, Austrālija un Jaunzēlanda ir apsolījušas, ka Pasaules tirzniecības organizācijā noslēgtie ietver līgumi par publisko iepirkumu attieksies, pat ja mēs neesam noslēguši starptautisku e, savstarpēju vienošanos. Uh, Tas pats attiecās arī uz lauksaimniecības produktiem, bet, eh, piemēram, Koreja un Japāna. Tām ir izdevies eh, noslēgt eh, brīvās tirs BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi, bet tieši Japānā un Korejā lauksaimniecības un pārtikas produktu drošības jautājums ir ārkārtīgi, ārkārtīgi augsts raudzes. Arī Eiropas Savienībai šie jautājumi ir svarīgi bet eh, mūsu attiecības sarežģīja dažādu tarifu kvotas par geogrāfiskās indikācijas marķējumu. Eiropas Savienībā noteikumi ir atšķirīgi no Austrālijas un Jaunzēlandes. Jaunzēlanda ir pateikusi, ka tā īstenos pati savus geogrāfiskās indikācijas noteikums vīniem un spirti izstrādājumiem. Ar Austrāliju mums ir noslēgts tieši vīnu līgums, kas attiecās uz vīnu geogrāfiskās izcēlesmes marķējumu. Protams, ir jāstrādā tālāk ar šīm geogrāfisko norādi indikācijām. BTN sarunas varētu sniegt vēlamo iespēju vēlamā rezultāta sasniegšanai. Tik, tiekoties uh, oktobrī Austrālijas un Jaunzēlijas premjerministriem ar komisijas un padomas priekšsēdētājiem no visām pusēm izskanēja, no abām pusēm izskanēja vēlme pabeigt BTN līgumu. Komisija veic ietekmes seku novērtējumu un īsteno arī sabiedriskās domas izklauš, izklaušanāšanu. Abiem šiem procesiem ir jābūt pabeigtiem pirms komisija no padomas pieprasīs eh, mandātu sarunu uzsākšanai. Komisija, protams, informēs eh, Eiropas parlamentu par sarunās notiekošo sarunās ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Paldies! Merci, monsieur le commissaire. Euh, mes chers collègues, comme vous l'avez peut-être... Paldies, komisāra kungs. Iepriekšējās debates uh, bija diezgan ilgas, mēs esam nedaudz aizkavējušās, un tādēļ es uh, stingri raudzīšos, lai netiek pārsniegts uzstāšanās laiks. Kas pārīkums tagad? Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs. Man ir prieks, ka šodien mums ir iespēja runāt par Austrāliju un Jaunzēlandi un brīvās tirdzniecības nolīgumu. Šobrīd mums ir situācija tāda, ka mums ļoti maz PTO dalību valstis, ar kuriem mums vēl nav uh, panākts vienošanās par brīvās tirdzniecības nolīgumiem. Sešas tādas ir. Un paskatoties, eh, kāda ir situācija Austrālijā un Jaunzēlandē, un uh, mums ir daudz kopīga vērtība. Tas vien jau ir arguments par labu tam, ka mums steidzam jāsāk sarunas ar šīm valstīm. Otrakārt, situācija ir tāda, ka ar daudzām valstīm, reģionām mums norit sarunas vai ir jau noslēgtas. Paskroties uz uh, nolīgumu ar Dienvidu Koreju, tas jau ir noslēgts Japānu un citām reģionu valstīm, kur turpinās vēl sarunas. Uh, mēs eh, vedam sarunas par investīciju aizsardzību ar Ķīnu, tad es domāju, ka ir pēdējais laiks nodrošināt, ka mūsu tirdzniecības attiecības ar Austrāliju un Jaunzēlandu balstās uz drošiem pamatiem. Es būtu pateicīgs, ja mēs pirms eh, mandāta piešķiršanas nodrošinātu, ka visu iesaistīto pušu interesi tiek ņemts vērā mums jau ļoti saulēcīgi ir jāiesaista tie, kuriem ir ekonomiskās intereses eh, eh, Austrālijai un Jaunzēlandai. Es eh, atzinīgi vērtētu arī to, ja jūs uzklausītu tos cilvēkus, kuriem ir bažas. Mēs dzirdam no lauksaimniekiem arī zināmas bažas un kritikas. It īpaši attālinātos reģionos daudziem ir kas sakāms, un es tad aicinātu komisiju ieklausīties, lai eh, saņemot mandātu, jūs spētu arī reaģēt gan uz vēlmēm no vienas puses, gan eh, uzklausīt bažas no otras puses. Un es eh, parlamentu arī aicinu piešķirot mandātu skaidri formulēt mūsu pozīciju. Sociālistu un demokrātijas vārdā tagad vārds Grasvander Hainz kundzei. Paldies, priekšsēdētāji, godātais komisāra kungs, kolēģi. Šī vienošanās ar Austrāliju un Jaunzelandi nevar būt pašmērķis. Nē, tam ir jābūt līdzekli mērķu sasniegšanai. Tas nozīmē, ka tam ir jādod priekšrocības iedzīvotājiem Mēs sagaidām ekonomikas izaugumu un ar to sasaistam arī nodarbinātības pieaugumu. Mums ir īpaši svarīgi, lai netiktu mazināti Eiropas standarti, tāpat arī tiktu aizsargāt publiskie pakalpojumi. Tāpat arī intelektuālais īpašums un geogrāfiskās izcelsmes marķējums, it īpaši lauksaniecības jomā, ir viens no sensitīvākajiem tematiem, kur ir nepieciešama aizsardzība. Uh, darba un e, sociālo standārtu, kā arī vides standārtu noturēšana mums ir vissvarīgākā. Šeit mēs neesam gatavi ne uz kādiem kompromisiem, tāpēc mēs e, prasam arī ambiciozu ilgspējības klauzulu. Līdzīgi kā citos nolīgumos mēs iestājāmies par caurskatāmību sarunu procesā un pilsoniskās sabiedrības iesaistīšanu. Paldies! Vienu minūti, Makala Larkinsko. Uh, Godāte kolēģi! Eiropas Savienībai šobrīd ir vēsturiski iespēja tuvāko gadu laikā vienoties 21. Eh, gadsimta cienīgu BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Tās ir valsts, ar kurām mums ir kulturāls saiknes, vēsturisks saiknes, kopīgas demokrātiskas vērtības, un esam jau vienojušies arī Pasaules tirdzniecības organizācijas ietveros. Uh, Austrālija un Jaunzēlande ir e, noslēgusi divpusējs līgums, un ja mēs noslēgsim BTN ar Austrāliju un Jaunzēlandi, tad mums pavērsies visklusa okeāna tīragus. Mēs e, esam vienojušies par geogrāfiskās indikācijas marķējumiem, un mums ir jāiet daudz tālāk. Mums ir jābūt ambicioziem un jānoslēdz šis BTN modernā līmenī, runājot arī par ētirzniecību, e par izcelsmes jautājumiem, un noteikti būtu jāiekļauj arī SM mazo un vidējo uzņēmumu klauzula, un es tiešām ceru, ka mums e pavisam ātri izdosies noslēgt šo līgumu. Nākamais divas minūtes Takuls kungs. Alda kungs, Eh, godātā prieksēdētājs kundz komisāra kungs. Es esmu priecīgs, ka mums ir uh, izdevies eh, runāt par sarunu uzsākšanu ar BTN Austrāliju un Jaunzēlandi. Mums ir izdevies noslēgt BTN ar ļoti daudzām trešajām valstīm, nodrošinot ekonomisko izaugsmi abās pusēs. Uh, un e, nestabilitātes gadījumā šie brīvās tirzniecības nolīgumi mums e, nodrošina zinām buferu efektu. Bet, e, diemžēl, mums nav izdevies noslēgt BTN, un tas ir pārsteidzoši ar vienu no galvenajiem tirzniecības spēlētājiem pasaulē - Austrāliju. Austrālija un Eiropas Savienība sadarbojas ļoti, ļoti daudzās jomās, un mums ir vienāda vērtības sistēma. Mēs e, nedrīkstam tikt atstāti ārpus e, Austrālijas, Jaunzēlandes, e, Āzijas un Ziemeļamerikas loka. Uh, labas attiecības un atrunātas attiecības ar šīm valstīm noteikti ļaus mūsu tirzniecībai augt un attīstīties veiksmīgāk. Es vēlētos uzdot eh, jautājumu, kāpēc eh, Eiropa vēl nav uzsākusi sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi, jo gan Eiropas Savienība, gan Austrālija, gan Jaunzēlandi visas ir izteikusi ļoti stipru gribu, ka mums eh, sarunas ir jāpabeidz pēc iespējas ātrāk, kāpēc tās vēl nav uzsāktas. Pārējos BTN mēs esam noslēguši labā gribā ar veselu virkni valstu, bet Austrāla un Jaunzēlanda es griežos pie komisijas ar prasību, lai tāpēc iespējas ātrāk spērtu nepieciešamos soļus, lai mums pēc iespējas ātrāk izdotos noslēgt BTN Austrālu un Jaunzēlandi. Paldies, un tagad eh, go e, mm, grupas vārdā Sances Kalacē kundze. Paldies, prieksēdētājs kundze, komisāra kungs. Dogma ir priekšlikums, kuru šķiet neviens nevar apgāst. Un jo vairāk kāds dogmu atkārto, jo vairāk visi tai tic. Šobrīd šķiet, ka visi ir noticējuši, ka krīzes risinājums ir palielināt iekšējo pieprasījumu tirgu. Ļoti daudz šobrīd apgalvo, ka vienīgais veids, kā mēs varam izķepuroties no krīzes, ir palielināt eh, iekšējā tirgus Uh, iekšējā, pieprasījuma iekšējā tirgū. Un uh, šis BTN tiek piedāvāts kā sava veida panacēja. Tas nāks par labu videi, tas nāks par labu strādājošajiem, tas nāks par labu pat veselības aprūpas sistēmai. Vai tiešām? Es domāju, ka e, visi šie brīvās tirsniecības nolīgumi visvairāk lai ūdeni lielo starptautisko kompāniju dzirnās. E, Jā, brīvā tirzniecība ir svarīga, bet ne par jebkādu cenu. Hubdiskum. Paldies, priekšsēdētāji. Lauksaimniecības produkti Austrālijai un īpaši Jaunzēlandai ir svarīgi eksporta produkti, tāpēc izvērtējot potenciālu nolīgumu slēgšanu ar Jaunzēlandu un Austrāliju, centrāli skatīt tieši lauksaimniecības jautājumu. Diemžēl rezolūcijas priekšlikumā ne vārda nav par šo tematu piena ražošanas izmaksas Jaunzēlandē ir ievērojami zemāks nekā pie mums. Vācijā de, cena ir par 10 centiem augstāk nekā uh, Jaunzēlandē. Līdzīgas problēmas ir arī lielopgaļas, jē, jērgaļas un cukurnozarē. Mums jau tā ir liels spiediens. Lauksanieku vairs nesaņem pie, pietiekamu finansējumu, ko ietekmējas arī Eiropas politika šajā jomā, kur vienmēr uzsvers likts uz ofensīvu eksportu jomā un nedomā par to, ka tās, tos produktus, uh, Eh, kurus mēs nevaram pārdot, lētāk būtu vispār neražot. Un tagad Eiropas lauksaimniekiem, eh, kas ir tiešā konkurence ar Jaunzēlandu, ar Austrāliju, un mēs viņam nepalīdzam, tad mēs pielējam tikai eļu ugunī. Un tāpēc mēs zaļie šajā rezolūcijā prasam izņemt piena jautājumu no sarunām un neatstāt negatīvu ietekmi uz lauksaimniecību. Uh, Tas ir arī Eiropas iedzīvotāji interesēs, kas eh, um, pārtiku iepērk reģionāli. Nav jēga sūtīt produktus pa visu pasauli, ja mēs eh, nevaram viņus pārdot un saražot šeit. Paldies tālāk, Begins kundze. Grazie, prezidente, kolēģi. Aprīra negociāti. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi sarunu uzsākšanu par mūsdienīgu, līdzsvarotu un vērienīgu uh, nolīgumu ar uh, Austrāliju un Jaunzēlandi palīdzētu arī tuvināt mūsu tirgu uh, tām valstīm, kuras ir parakstījuši klusā okeāna valstu partnerību, bet šeit pastāv arī zināmi apdraudējumi mums un uh, var uh, gadīties, ka kaut kas tiek uh, upurēts uh, šīs uh, uh ģeopolitiskās izvēles um, vārdā. Mēs nedrīkstām pieļaut, ka tiek upurēta pienkopības nozara, ko jau tā ir skārusi uh, Krievijas krīze un embargo ir jāizstāv geogrāfiskās izcelsmes marķējumi, jo uh, eh, TTIP uh, eh, sarunās mums ir rādījuši to, ka ir jāuzklaus šādās sarunās pilsoņu viedoklis. Tagad Paldies, priekšsēdētāji kungs, saka Fjelnan kungs, eh, ļoti akūta situācija. Jaunzēlanda un Austrālija ir divas no sešām valstīm, ar kurām mums nav eh, brīvās tirzniecības nolīkums, un mēs pat neesam noslēguši preferenciālo tirzniecības līgumu. Tātad pārējās četras ir Krievija, Ķīna, eh, Ziemeļkoreja un Taivāna. Smieklīgi. Austrālija un Jaunzēlanda tai nebūtu jābūt šajā blokā. Uh, akūti svarīgi noslēgt šo līgumu, tāpēc, ka šis e, jaunais nolīgums varētu mums pavērt e, tirgus e, jaunus algoritmus arī uz klusā okeāna valstīm. Tie ir tieši mūsu uzņēmumi, kur no tā tikai iegūtu. Vēl bez tam tas ir priekšnoteikums ļoti labam līgumam. Es eh, vēlētos, lai komisija būtu ārkārtīgi ambicioza un lai mēs nebūtu tādi virspusēji, jo iespējams, ka šīs ir divas valsts, kuras eh, pasaulē mums ir vistuvāk, un tāpēc mums ir jādara viss, lai mēs izveidot globālus standarts, un Eiropa ir jā, jātur šie, šie, šī procesa eh, priekšgalā. Ir vesela virkne klūpšanas akmeņu, un es vēlētos tomēr pieminēt lauksaimniecību šeit. Austrālija un Jaunzēlanda ir liela lauksaimniecības produkta eksportētāji, bet E, mums šajā reģionā ir arī liels un augošs tirgus, un mēs esam patiesībā otrā otrā zemeslodes pusē, un es nedomāju, ka mums vajadzētu iedomāties, ka mēs Austrālijai un Jaunzēlandē būsim lielākie noņēmēji. Nē, tā nav, lai arī ko jūs šeit neteiktu. Es vēlētos griezties pie komisijas ar diviem lūgumiem. Pirmais, mums šos līgumus vajadzētu izmantot, lai izveidotu tādus zelta standartus brīvās tirdzniecības nolīgumiem Eiropai, jo šie abi nolīgumi visticamākais, ka būs visambiciozākie, ko jebkad esam noslēguši. Lai nebūtu tā, lai mēs iestrēgstam bezgalīgās sarunās, mums šīs sarunas ir jā jānoslēdz ātri. Tas ir vienīgais, ko es vēlētos sagaidīt no komisijas. Mārtiņa kungam vārds. Paldies priekšstādētāji. Es arī augstu vērtēju komisijas uh, nolūku uzsākt uh, sarunas par brīvās tiesniecības nolīgumiem. Āzijas un uh, Klusā okeāna reģions nodrošinās 90% ekonomikas izaugsmas tuvākā laikā. Tas ir ļoti svarīgs. Uh, Šīm valstīm ir ar mums kopīgs vēsturiskais mantojums un ciešas attiecības ar reģiona valstīm. Runājot par šīm tirzniecības sarunām, ir pieejai jābūt ļoti kā paraugam, teiksim, ir jānotiek šīm sarunām raiti, augstā kvalitātē Un tas varētu būt kā pēc tam piemērs turpmāko sarunu vešanai klusā okeāna Azijas reģionā un mēs arī varētu atrisināt problēmas attiecībā uz investīciju aizsardzību un veicināt investīcijas. Tiešām būtu labi panākt progresu attiecībās ar šīm divām valstīm. Mārtiņkungs, vai atbildēsiet uz zilās kārtītes jautājumu, vai piekrītat uz to atbildēt? Jā, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji Mārtiņa kungs. 2013. gada jūlijā Austrālijas valdība reaģēja uz Eiropas uh, Savienības kompetenci pārdevas pieprasījumu, norādot, ka vēlas vēlētos, lai apvienotā karalisti paliktu Eiropas Savienībā. Vai jūs nedomājat, ka apvienotās karalistas izstāšanās no Eiropas Savienības varētu apdraudēt mūsu attiecības ar šīm divām sabiedroto valstīm? Atbilde. Jā, tiek arī tā teikts, ka mēs varētu veidot alternatīvu tirzniecības zonu apvienotā karalistē ar bijušajām karaliste, sadaudzības valstīm bijuši, uh, piemēram, Singapūru, citām valstīm, bet uh, būtībā mums ir jārīkojas tā, lai ieguvēji būtu visi Eiropas Savienība, apvienotā karaliste un uh, nebūtu uh, atbalstām izstāšanās no, apvie, no Eiropas Savienības apvienotā karalistē. Zahradilkungs. Paldies. Priekšsēdētāji komisāra kungs. Eiropas Savienība atpaliek uh, attiecībā uz brīvās tirzniecības uh, nolīgumu noslēgšanu Klusā okeāna uh, un Āzijas reģionā. Mums ir parakstīts nolīgums ar Vietnamu, kas ir jāratificē jāfinansē. Tad mums ir nolīgums ar Singapūru, bet tas ir iesaldēts. Un tagad arī šo jautājumu izskatīs Eiropas Savienības tiesa. Tā kā mūsu interesēs ir pavērt iespējas uh, nodrošināt piekļuvi jauniem tirgiem Austrālijā un Jaunzēlandē. Ir jāuzsāk šīs sarunas, jāpārtrauc uh, šī klusēšana, un es ceru, ka tas mums palīdzēs sasniegt uh, visām pusēm izdevīgu risinājumu. Omārģī kungam vārds. Paldies, komisāra kungs, man ir bijusi iespēja nesenā uh, runāt ar Maustrēms kundzi par to, kā aizsargāt izstrādājumus, eh, ko ražo īpaši attāli reģioni. Un gribu atgādināt šeit parlamentā, ka komisāra apsolīja parlamentam raudzīties, lai šāda aizsardzība tiktu nodrošināta. Tātad, vedot sarunas ar Austrāliju un Jaunzēlandi, mēs varam paļauties, ka komisija raudzīsies uz to, lai tiks aizsargāti specifiski produkti, ko ražo uh, šie attālinātie reģioni, tā skaitā cukurs, un mēs sagaidām no komisāras, lai viņa arī uh, turētu mums dotos solījumus. Paldies, tagad vārds Morgāno kungam. Paldies. Austrālija un Jaunzēlande atrodas tikai geogrāfiskā ziņā tālu no Eiropas Savienības, jo mums ir kopīgas vērtības, uh, kopīga izpratne, un mums ir izveidojusies partnerība, divpusējas attiecības, un uh, ir paredzēts uh, tuvākā laikā mūsu delegācijai doties um, manā vadībā uz uh, Austrāliju tikties arī ar uzņēmēju aprindu pārstāvjiem, un tādēļ mēs vēlamies, lai komisija uzsāktu sarunas ar šīm valstīm. Mums ir nepieciešama līdzsvaroti moderni nolīguma ar šīm valstīm, domājot par noteiktu uh, nozaru aizstāvību. Šeit es domāju lauksaimniecību un geogrāfiskās izcelsmes smart bloķējumus. Mums ir uh, politiska sadarbība ar šiem, ar šo reģionu, mums ir jādod iespēja arī Eiropas uzņēmumiem iegūt jaunus tirgus, un tas veicinās ekonomikas izaugsmu un darba vietu radīšanu Eiropā. Paldies, tagad vārds Fosters kundzei. Paldies, priekšsādātājs. Esmu viceprezidente um, Austrālijas jaunās Jaunzēlandes delegācijā, un es augstu vērtēju to, ka tiek plānots uh, vēst sarunas un noslēgt uh, Uh, nolīgums ar šīm valstīm. Tas bija jādara jau sen. Bieži vien protekcionismu izmanto, uh, lai kavētu šo progresu. To mēs dzirdējam arī šīs dienas debatēs. Dažkārt pat šīs uh, valstis tiek apsūdzētas cilvēku tiesību neievērošanā. Tas ir nepieņemami šīs uh, valsts ir sūtījušas savus uh, bruņotos spēkus, un tūkstošiem šo valstu pilsoņu ir gājuši bojā, lai atbrīvotu mūsu kontinentu savulaik. Un tādēļ mums ir pēc iespējas ātri jānoslēdz šie nolīgumi, jo tie būs izdevīgi visām pusēm. Ieguvēji būsim mēs visi. Paldies! Paldies! Tagad vārds Morel kungam. Jā, priekšsēdētāji godātā Silvija Gijoma. Dzirdu kolēģis, kur saka, nevajag zaudēt laiku, jau tā esam atpalikuši no ASV, kuri tagad nostiprina pozīcijas uh, klusā okeāna reģionā. Es uzskatu, ka mums ir jābūt piesardzīgiem. Protams, mums ir kopīgas vērtības ar Austrāliju un Jaunzēlandu pamattiesību demokrātijas jomā, bet mums ir citāda izpratne par uh, tirzniecību. Uh, un uh, viņiem nav šāda geogrāfiskās izcelsmes marķējumi. Tāpat viņi iestājas par negatīviem sarakstiem tirzniecībā, mēs par pozitīviem sarakstiem. Ja kolēģi, kas iepriekš runāja, teica, ka ieguvējs būs abas puses, jāsaka, Eiropā ir gan ko baidīties no šīs uh, uh atvērtības, jo lauksaimniecība tur ir intensīva, industriāla, normas ir mazāk saistošas un mums nevajadzētu nedrīkstētu novest pie tādas situācijas, ka ir apdraudēta Eiropas lauksaimniecība, bet īpaši pienkopība. Un tā, protams, tas, šis process ir jāuzsāk, bet tam ir jānorit lēnām. Paldies, un mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Vispirms vārds deputātei Magīnesai. Priekšādātāji, paldies. Komisār kungs, paldies par jūsu ievadrunu. Daudz šeit parlamentā minēja lauksaimniecības sektoru kā tādu, kas īpaši delikāta joma, un es gribētu, lai jūs sīkāk pastāstat par to, kā rīkosieties šai ziņā sarunu ietvaros. Pilnīgi skaidrs, ka mēs vēlamies, lai tirniecība apjomos pieaugtu, tas ir skaidrs visiem, bet tāpat laikā vēramies arī ņemt vērā eh, šī sektora īpašo situāciju. Turklāt ir arī tā, ka Eiropa ir iesaistīta daudzās un dažādās brīvās tirniecības sarunās, dažas ir noslēgušās, dažas nē. Un mans jautājums komisijai ir tāds, kas seko līdz šai kopējai, ja ne kopējai negatīvajai ietekmei, kur radīs šādi līgumi, kas tiks paralēli noslēgti. It īpaši šo nolīgumu ietekmu uz lauksaimniecības sektoru vajadzētu uzraudzīt. Mums ir kopējā lauksaimniecības politika, ir ļoti dažādas saimniecības struktūras, nenoliedzam, tās ir specifiskas. Mēlamies arī, lai lauksaimniecība lauku rajonos paliktu. Un vai jūs varētu pievērsties šim jautājumam par kumulatīvo ietekmi, ko radītu šāda veida sarunas par brīvo tirniecību nolīgumiem ar dažādām valstīm? Paldies! Liels paldies tālāk, ka puto kundze uz vienu minūti. Kaputo kungs. Paldies priekšsādātāji. Eiropas Savienība, Austrālija un Jaunzēlanda visas trīs pilnīgi noteikti ir ar tādām pašām līdzīgām demokrātiskām vērtībām un cīnās par dažādu veidu pasaulē svarīgiem jautājumiem, kā cilvēktiesība aizsardzība un vidas uh, aizsardzība. Tāpēc es atklāt sakot nesaprotu, kāpēc Austrālija un Jaunzēlanda ir viena no dažām pasaules tirniecības organizācijām ka Puto kungam tiek lūdzu izteikties nedaudz lēlāk, tātad gribētu atcerēties, ka Eiropas Savienībai līdz šim vēl nav nosā, noslēgts eh, preferenci, preferenciāls piekļuvs nolīgums ar šīm valstīm, un arī nekas netiek paredzēts. Un vajadzētu būt taču visai ambicioziem nolīgumiem ar šīm valstīm, un tas būtu ārkārtīgi svarīgi, jo tādā veidā Eiropas Savienība un tās dalība valsts varētu daudz vairāk iesaistīties šai vērtību ķēdējā Vāzijas un klusā reģiona valstīs. Tāpēc es domāju, ka komisijai vajadzētu pēc iespējas ātrāk pabeigt šīs sarunas un mudināt arī tālāku piekļuvas nolīgumu slēgšanu, kas būtu novatorisks un pārskatāms, tāpat laikā nodrošināt atbilstīgu partnerību. Austrālija un Jaunzēlanda ir modernas, um, attīstītas valstis ar demokrātisku sistēmu un vien, viens no attīstītākajiem pasaulē. Paldies tālāk, Marijas kungs. Priekšādētāji, paldies! Paldies! Šāda līguma noslēgšana nozīmēs to, ka tiks atceltas muitas nodevas tirsniecībai starp šīm valstīm un daudz lauksaimniecības produkti un piena produkti pārpludinās Eiropu laikā, kad, piemēram, Grieķijas un Francijas lauksaimnieki šobrīd cīnās par izdzīvošanu. Turklāt ar šī nolīguma palīdzību arvien tālāk tiks atbalstīta daudzencēlo uzņēmumu eh, centienu un intereses uz mazo saimniekotāju rēķina. Jau mēs tā cīnāmies ar ekonomikas krīzes sekām un visam šīm taupības programmām, kas burtiski eh, traumē mazos lauksaimniekus. Un domāju, ka, ja tas tā notiek, tad vismaz vajadzētu paredzēt kaut kādu veidu kompensāciju šai sektorā strādājošajiem. Nē, atcerēsimies arī par milzīgajiem bezdarbnieku pūļiem, kas ir aktuāla lieta šeit Eiropas Savienība. Domāju, ka šī nolīguma noslēgšanas rezultātā bezdarbs vēl tikai un vienīgi pieaugs un nevis otrādi. Paldies. Merci, Tomas. Paldies, Tomašičas kundze, tālāk. Eiropska unija drugi. Liels paldies. Eiropas Savienība ir otrais lielākais tirniecības partners Austrālijai un trešais lielākais tirniecības partners Jaunzēlandai. Tāpat laikā Austrālija ir tikai 16. lielākais partners Eiropas Savienībai. Un savukārt Jaunzēlanda Eiropas Savienība ir tikai 51. Nu, pēc tirniecības apjomiem. Tas nu, liecina par to, ka nav vienlīdzības un pastāv milzīgs potenciāls tālāk attīstīt tirniecības attiecības ar abām, abiem šiem tirgiem. Privās tirniecības nolīgumi tas ir tikai nenoliedzami loģisks solis virzībā uz priekšu, bet vajadzētu darīt vēl ko vairāk. Ņemot vērā, ka arvien vairāk pieaug Ķīnas klātbūtne šajā pasaules daļā, Eiropas Savienībai nepieciešams spēcināt partnerības ar šiem tirgiem. Ja mēs sarunas mm, uzsāksim, tad cerams, ka tas notiks arī daudz eh, pārskatāmāk nekā, piemēram, TTIP, jeb transatlantiskais nolīgums ar ASV, tā lai mūsu pilsoņi taptu informēti par to, kādas ir pozitīvās un negatīvās sakas. Sašvārtkungs tālāk, lūdzu. Vēlos pateikties komisāram par to, ka tas uzsācis tirniecības sarunas. Vēlos teikt divas lietas. Pirmām kārtām. Es saprotu, ka atsevišķos lauksaimniecības sektoros pastāv zināmas bažas par šo nolīgumu, lai arī skaidrs, ka šīs bažas nepieciešams kliedēt, pastāv risks, ka tomēr šīs bažas tomēr tiek pārspīlētas. Es gribētu uzsvērt, ka jāsaka, šai gadījumā uzvarētājs būs visas puses, ieguvēja būs visa. Otram kārtām Šis konkrētais darījums ir saistīts ne tikai ar tirzniecību, par daudz ko vairāk. Te runājam par kopīgām vērtībām, par kopīgiem, kopīgām emocionālām saitēm, par vēsturisku kopību. Un tās ir saiknes, kas būtu, kam būtu bijis jāto padzītām jau krietni senāk. Un tāpēc vēlos mudināt komisiju pēc iespējas ātrāk virzīties uz priekšu ar šo brīvā tirniecības nolīgumu noslēgšanu. Paldies, līdz ar to noslēdzam brīvās mikrodors procedūru un došu noslēgumā vārdu Mimikas kungam. Thank you, Madam President. Priekšādātāji, paldies, godātie deputāti. Vēlos vēlreiz atkārtot komisijas vēlmi spēt tālākos soļus, lai turpinātu sarunas par brīvās tirniecības noliegumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi. Tādā veidā Eiropas komisija ievēro atbilstīgo mandātu un noteikumus, kā arī zem praksi, tā gatavos ietekmes novērtējumu, protams, veiks arī citus sagatavošanās darbus, kā piemēram aptvērumu izvērtēšanu. Tā, lai beigās varētu pieprasīt pilnvarojumu no padomas formāli, oficiāli uzsākt brīvās cilvēcības nolīgumu sarunas. Komisija ir turklāt arī izklāstījusi savu pieeju, jauno pieeju attiecībā uz tirdzniecības politiku eh, šai paziņojumā par Trade for All, jeb tirdzniecību visiem, ko publicējām pagājušā gada oktobrī. Šai paziņojumā norādītas mūsu saistības un apņemšanās eh, šīs iet, pieejas ietvaros risināt pamat jautājumus, kas, piemēram, tirdzniecība un ilgspējīga attīstība, pievēršot arī tādām lietām kā darba spēks, vidas aizsardzība, valsts pakalpojumi, investīcijas, strīdus risināšanas lietas un tam līdzīgi. Līdz ar to pieeja, ko mēs izmantosim arī šiem paredzamajiem tirniecības nolīgumiem ar Austrāliju un Jaunzēlandi, pilnīgi noteikti ir skaidri izklāstīta, un tieši to centīsimies arī atbilstīgi īstenot sarunu gaitā. Līdzīgi kā citu sarunu procesā, komisija ir apņēmusies pilnībā pārliecināt, eh, pilnībā pār, nodrošināt pārskatāmību sarunu gaitā, it īpaši piedāvājot informāciju, analīzi un arī dzen dialogu ar Eiropas parlamentu. Tas pilnīgi noteikti mūsu darbu pašā pamatā. Lielas paldies par uzmanību priekšādātās kundze. Lielas paldies, saka priekšādātāja. Debats par šo.